Mēs septiņas rezolūcijas par šo jautājumu balsošana notiks pēc debašu beigām. Un tagad nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir ašie ciema bez vēsts pazudušo iedzīvotāju masveida abedījumi Orintī ciemā okupētajā Kipras daļā. Gribu jūs informēt, ka mēs esam atpalikuši no paredzētā grafika. Līdz ar to zilās kārtītas procedūra šajās debatēs nebūs iespējams izmantot. Un mēs atteiksimies arī no brīvā mikrofona procedūras, lai mēs varētu saulaicīgi uzsākt balsošanu. Un tagad vārds Kellers kundzei un gribu teikt, ka es ļoti strikti raudzīšos uz uzstāšanās laika ievērošanu. Paldies! 2001 pazudušās personas jautājums, kuriem ir grieķu, kipriešu, gan arī Turcijas kipriešu izcelsme. Tas ir jautājums, kas skar ģimenes, kuras vēlas zināt, kas noticis ar viņu tuviniekiem un komiteju Eh, kas ir izveidot pazudušo personu lietas izskatīšanai, eh, ir konstatējusi eh, to, ka ir masveida apbedījuma un ir nepieciešams identificēt bojā gājušos. Ir nepieciešams, lai Kiprā šī darbs varētu tikt turpināts. Komiteja nepieciešams nepārtraukts atbalsts no Eiropas Savienības ne tikai finansiāls, bet arī politisks atbalsts. Un tāpēc man absolūti nav saprotams, kāpēc tikai deviņas dalību valstis eh, ir parakstījuši ANO konvenciju par aizsardzību no piespiedu eh, no, nolaupīšanas. Ir vienreiz jārīkojas šajā jautājumā. Domnul Marijas, un minūte. Arī skungām vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Pazudušo personu ģimeņu drāmā mūs vājā gadiem ilgu. Ir cilvēki, kas ir pazuduši kopš 73. gada, kad turku karaspēks eh, iekaroja salu. Šie cilvēki tika noslepkavoti, to izdarīja turki un apraka viņus kopasu kapos, zonās, ko izziņoja pār militārajām viņu piederīgie mēģināja atrast šīs, šīs personas, piemēram, ašas gadījumā, taču e, turku karaspēks e, mēģināja atbrīvoties no mirstīgām atliekām. Ir desmitiem šādu bojā gājušo. Turklāt ir neskaitāmi cilvēku e, tiesību tiesu, citu tiesu lēmumu, lai Turcija rīkotos. Mums ir jāapstiprina tāpēc šī rezolūcija. Nākošais runātājs uz vienu minūti - Cecīrija Virkstrā. Paldies, priekšsēdētāji! Sofokls 442. gadā pirms mūsu ēras savā traģēdijā apraksta stāstu par to, kas notiek, eh, kāds eh, ģimene māsa ir apņēmusies darīt visu, lai panāktu mieru pēc brāļa nāves. Tas bija aprakstīts traģēdijā Antigone. Un šobrīd, tieši tāpat kā Antigones eh, traģēdijā, tiek mēģināts panākt mieru un mēģinām panākt, lai varētu atvērt šos masu kapus grupus, identificēt bojāgājušos un cilvēki beidzot varētu uh, uh, sērot par saviem aizgājušajiem. Nākošais runātājs deputāts Horrau. Paldies, priekšsēdētāji! Aptuveni 2000 cilvēku ir pazuduši kopš 74. Uh, gada visas šīs pazudušās personas tās ir jāatpazīst viņu eh, piederīgajiem, lai varētu aizvērt šo vēstures lapusi. Un arī atrisināt Kipras konfliktu. Pazudušās personas Eh, ar šo jautājumu strādā daudz organizācijas, bet ir jāsniedz arī savus atbalsts Eiropas Savienībai, taču visā traucē Turcijas bezdarbība. Ir jāpaplašina um, darbības, un Turcijas valdībai ir jāsniedz savu palīdzību, lai varētu skaidrot šo jautājumu. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Adži Georgievo. Paldies priekšsēdētāji. Nu jau ilgus gadus e, Kīpras pilsoņi mēģina atrast savus Kīpras traģēdijā bojāgājušos. Domāju, ka tas apliecina to, ko var paveikt cilvēka prāts. Sadarboties un meklēt e, vēstures pēdas no jauna pārskatot eh, vēstures lapuses. Notik, tāpat ir apkaunpilni pagātnes notikumi, kā piemēram mirstīgo atlieku apbedīšana masu kapos. Tāpēc mēs aicinām Turcijas valdību pārtraukt šos skaunpilnos ak Eh, aktus un norādīt, uz kur atrodas šie masu apbedījumi, lai tiktu atvērti arhīvi, lai varētu piederīgie zināt, kur meklēt savus bojā gājušos. Tāpat arī aicina padomu palielināt dotācijas izmeklēšanas komitijai, lai varētu šo darbu pabeigt maksimāli drīz. Šī ir cīņa, lai varētu atrast visas mirstīgās atliekas no šīs turku grieķu traģēdijas. Un aicinu tagad paust savu cieņu visiem eh, pie, piedarīgajiem. Nākošais runātājs Valdenholcers. Tas ir pat par sevi saprotam cilvēku tiesību jautājums, ka tas, kas paliek pāri pēc cilvēka nāves, tiek ar cieņu uh, Uh, uzņēmts. Un uh, tāds pašs cilvēktiesības ir uh, arī piedarīgajiem zināt, kur viņu tuvie ir apbedīti. Viņiem ir tiesības zināt, kādā nāvē ir miruši viņu tuvinieki. Par to ir runa šajā rezolūcijā. Pastāv pamatots tiesības, ka Onitī tūmā šīs tiesības ir pārkāpts, tāpēc bija nepieciešama šī rezolūcija, jo tikai tādā veidā uh, varētu īstenot šo darbu, bez kuras nav mier, mierīgas nākotnes. Šeit ir jāpiemina Antigonas sacīties. Mēs esam, lai mīlētu, nevis lai nīstu. Pentru un minūti. Košais runātājs deputāte Teo Hārus. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. 74. gadā Turku karaspēks eh, īstenoja noziegumus pret cilvēci, pret eh, neapbruņotām nevainīgām personām, kas tika apbedītas masu kapos. Un to mēs uzzinājām pēc Ornitas ciema gadījuma, kur tika atrasti šie masu apbedījumi. E, turku karaspēks mēģināja pārvietot e, Aišas ciema noslakotos cilvēkus uz citām vietām. mirstīgās atliekas tika pārvietotas, lai netiktu uzzināts notikošais. Tāpēc aicinām Eiropas Savienību nepieļaut šāda veida darbības, uzrunāt Turciju, lai tā atver arhīvus, lai ļautu izmeklēšanu un atdotu e, piedarīgos viņu ģimenēm. Nākošais runātājs deputāts Kristoforu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms 40 gadiem Turcija pārkāpā jebkurus Eiropas un cilvēku un pasaules tiesī, starptautisko tiesību noteikumus. Vistraģiskākā lapuse Kipras drāmā ir pazudušo personu uh, uh, gadījums Šie cilvēki pazuda pirms no nu jau 40 gadiem. Šis gadījums pierāda to, ka Turcija ir nežēlīga, tā atsakās atvērt savus arhīvus. Ir masu uh, apbedījuma vietas, taču tās atrodas uh, tās devētajās militārajās zonās. Un visnepatīkamākais ir tas, ka mirstīgās atliekas tiek pārvietotas no vienas vietas uz citu. Turcija nerespektē bojāgājušos. Turcija tomēr vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Tā saņem pirmsiestājas palīdzību. Ir jāpalielina sankcijas pret Turciju. Paldies nākošais runātājs deputāts Papadakis. Paldies, priekšsēdētāji! Ir tiesa, ka Šie notikumi ir visas cilvēces traģēdija. Ir pagājuši 40 gadi kopš Turcijas iebrukuma, un šobrīd tiek pārvietotas mirstīgās atliekas no vienas vietas uz citu, lai slēptu pierādījumus. Iedomājieties, kā jūtas bojā gājušo piederīgie. Iedomājieties, ka viņi varēs apglabāt tikai vienu pirkstu vai e, kādu sīku ķermeņa daļu no savu piedarīgā. Ir jāuzrunā Turcija, lai tā pilnībā sadarbotos un lai varētu šo jautājumu atrisināt līdz galam. Šeit nav vietas politiskām spēlītēm. Bojāgājuši ir jāciena. Eiropa nedrīkst eh, pavērst skatienu uz citu pusi eh, politisku interešu vārdā. Priekšsēdētāja kungs, 2011. gadā es biju viens no autoriem deklarācijā attiecībā uz Eiropas Savienības finansēto komiteju pazudušo personu meklēšanai Kiprā. Šodien ir vēl viens dokuments saistībā ar četrām masveida apbedījumu vietām um, Ornītī ciemata tūmā, kur uh, tiek uzskatīts, ka Turcijas okupācijas laikā 74. gadā ir uh, apglabāti masveida kapos bojā gājušie un šobrīd notiek uh, krimināli noziedzīgi mēģinājumi pārvietot šīs mirstīgās atliekas, lai slēptu noziegumu plēdus ir nepieciešams, lai varas iestādes Turcijā palīdzētu e, komitejai no, saņemt informāciju un lai uh, radinieki bojā gājušiem beidzot saņemt informāciju. Turcijai ir jāatver pieeja valsts ziemeļos esošajām militārajām teritorijām. Runātājs tiek pārtraukts. Donna Anderson. Uh, Martina Andersona, eh, vienu minūtu. Ir daudz līdzības starp Kipru un Īriju. Abas ir salas, kas eh, cieši no pagātnes sadalījuma, ārvalstu okupācijas un konflikta. Tādēļ eh, samierināšana un patiesības atrašana ir svarīga Kiprai un arī Īrijai. Eiropas eh, cilvēktiesība tiesa ir lēmusi par pazudušajām personām Kiprā un eh, konstatējusi, ka Turcijas varas iestādes nav veikusi efektīvu izmeklēšanu otrā panta, konvencijas otrā panta pārkāpumos. Līdzīgi Britu valdība joprojām pārkāp šo otro pantu attiecībā uz uh, Eh, īrijas ziemeļ, ziemeļīrijā veiktajām eh, nogalināšanām, eh, tā skaitā brīnišķīgo 39 gadus veco advokātu Petu Finukēnu, kurš pirms 26 gadiem tika nogalināts. Līdzīgi, lai samierināšana varētu notikt Turcijā, Kiprā, es atvainojos, Turcijai nepieciešams palīdzēt atrast pazudušos priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Kas taldo tālāk? in una fossa comune. Ma quanto... Masu apbedījumos ir atrast daudz mirušo atliekas, bet cik dziļam ir jābūt šim kapam, lai varētu aprakt arī vēstures liecības un neatrast vairs vainīgo. Acīm redzot, ļoti dibam. Ašie ciemata eh, bojāgājušiem kopumā vairāk kā 2000 pazudušie, viņu radinieki ir izmisuši, nezinot, kas noticis ar viņu radiniekiem. Varbūt viņa sāpes var kaut nedaudz atvieglot, ja viņi varētu vismaz uzzināt, kas noticis ar. Eh, eh, tika minēts, ka ir nepieciešams uh, atvērt Turcijai arhīvus, un tā kā Turcija ir kandidāta valsts, mums jāprasa sadarbība, nevis uh, kaunpilna klusēšana. Nekad nav par vēlu censties labot pagātnes kļūdu. Paldies, Ferankungs! Domnul Ferran, un minut. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāji. Uh, šie masu abedījumi ar nitī uh, uh, ir saistīta ar uh, Kipras okupāciju 40 gadu laikā, ko īstenojas Turcija, bet šeit ir runa arī par līdzinātājiem, kas uh, nolēma uzsākt iestāšanās sarunas ar Turciju, piemēram, uh, Ferhofštats, kas bija Beļģijas premjerministrs, un tagad viņi apskaujas ar ar Erdoganu. Es domāju, ka vienīgais risinājums ir pārtraukt iestāšanās sarunas ar Turciju Paldies. Tagad vārds Polčakungam vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uzsvērt, ka saskaņā ar Eiropas cilvēku tiesību tiesas lēmumu Turcija ir pārkāpusi to. Uh, cilvēku tiesības, kur ir zaudējuši uh, savus tuviniekus. Turcija atsakās maksāt kompensācijas saskaņā ar Eiropas cilvēku tiesību tiesas lēmumu. Tas ir absolūti nepieņemami, jo šī valsts ir parakstījusi Eiropas cilvēku tiesību konvenciju, bet no otras puses tā neatzīst Kipru tā atsakās izmaksāt kompensācijas cietušajiem. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība maksā jau tā pietiekam lielas naudas summas Turcijai, lai tā varētu savukārt samaksāt kompensācijas cietušajiem uh, Turcijas vietā. Paldies, Skevičs kungs ja šajā 60. gados notika sadursmes un Turcijas okupācijas rezultātā 2000 cilvēku ir pazuduši bez vēsts, ir šī situācija jāizmeklē 1974. gadā 2000 cilvēku gāja bojā ašas uh, tuvumā. Ir uh, Eiropas cilvēku tiesību tiesa nosodījusi šos uh, noziegumus, bet joprojām prasības netiek pildītas. Mums ir jāmeklē risinājums šai traģēdijai bez vēsts pazudušie joprojām nav apbedīti pienācīgā veidā. Mums ir jāvēršas pie abām konfliktā iesaistītajām pusēm, lai risinātu šo situāciju. Tagad vārds Kriso Ņinos kungam. Turcija. Turcijas invāzija Kiprā 74. gadā un praktiski 40% salas okupācija ir nopietni starptautisko tiesību pārkāpums. Tas ir jau vairāk kārtīgi norādīts Turcijas sakrā Eiropas cilvēktiesību tiesā. Šie pārkāpumi iet roku rokā ar baisiem kara noziegumiem, kā pie, 1600 Kipras grieķu gūstekņu noslapkavošana, kas ir jau 40 gadus, pirms 40 gadiem notikusi. Turcijai ir jāatklāja šie notikumi. Vienu gadījumu mēs redzējām Ašas ciema gadījumā, kad Turcijas lēmēji iestādes deva zaļo gaismu, lai izraktu e, bojā gājušos eh, runātājs tiek pārtraukts. Nākošais runātājs Kārver. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, ir, uh, tā ir milzīga personiska trauma, ja nav iespējams apbedīt uh, mirušos piederīgos. Un jau ir 40 gadi pagājuši un joprojām nav iespējams identificēt šos bojā gājušos. Un 1431 uh, bojā gājušais un ir pienācis rast jaunu risinājumu šai traģēdijai, un Kiprai ir jārāda piemērs pārtraucot aparteīda režīmu un jāizveido izlīguma komiteja. Šeit ir jārisina jautājums, jāapbeda šie bojā gājušiem, jāizmanto visi iespējamie diplomātiskie kanāli un jāseņem atbildes uz neatbildētiem jautājumiem. Tagad vārds Fontulis kungam. Kolēģi, Dažiem tie ir tikai grieķu burti kādā tekstā, bet šie vārdi pieder tēviem, brāļiem, vīriem, dēliem. Šie vārdi nāk no Asijas, kas bija šīs turku invāzijas epicentrā. Tika nogalināti. Uh, Tu, vairāk nekā tūkstoši cilvēku, 84 četri no šiem iedzīvotājiem eh, pazuda uz visiem laikiem. Mēs redzam, ka tādas darbības kā ašies ciema notikumi līdz šai dienai palikuši nesodīti. Turki nav uh, respektējuši bojāgājušo piemiņu, viņu mirstīgās atliek kas ir izraktas un pārvietotas uz citām vietām, lai netiktu atrastas. Komisārs, eh, runātājs tiek pārtraukts. Vārds komisāram Stiljan Nīlisam. Kucīlor, pentru ca să putem să-l ascultăm pe domnul comisar. Domnul com Priekšsēdētājs lūdzu, ievarēt klusumu, lai mēs varam dzirdēt komisāru sacīto. Representative Vice President Federica Mogherini. Paldies. Augstā pārstāva Federika Mogherini lūdza man nodot eh, viņas vārdā sekojušo paziņojumu. Eiropas komisija apzinas humanitāros aspektus eh, sekām, kas izriet no 1163. 64. un 1974. gada notikumiem Kiprā. Neatbildētie jautājumi, it īpaši tie, kas saistīti ar pazudušām personām, neļauj daudziem kipriešiem no abām kopienām atstāt šos notikumus, sāpīgos notikumus pagātnē. Iesaistītajām ģimenēm ir absolūti nepieciešams noskaidrot, kas noticis ar viņā, viņu tuviniekiem. Šī iemesla dēļ komisija ir pilnībā apņēmusies atbalstīt ANO atbalstītās abu kopienu pārstāvētās eh, komitejas darbību, lai noskaidrotu, kas noticis ar pazudušajām personām. Un cerams, ka tādējādi tiks atvieglots ciešanas pazudušo cilvēku ģimenēm. Ir jau pierādījies, ka šis pasākums sekmīgi veido uzticēšanos, savstarpēju uzticēšanos starp abām kopienām Kiprā. Uh, un tādējādi arī veicina samierināšanas procesu Kiprā. Eiropas Savienība šobrīd ir galvenais finansētājs, sniedzot kop, kopējo finansējumu kopš 2006. gada 14,7 miljonu eiro apmērā, kuru pārvalda mans kolēģi, man kolēģi Borina Kreču, uh, Eiropas eh, komisija ir apņēmusies turpināt atbalstīt šīs komitejas darbu un sniegsim papildus 2,5 miljonus eiro 2015. gadā, šajā gadā tātad. Un vēlamies pateikties Eiropas parlamentam, kas pēdējos gados ir atradis iespēju sniegt papildu finansējumu uh, Uh, komitejai un uh, personīgi vēlos pateikties Panajotis un Dimitiju, Jonatis Kasadīs un arī Busutilu kungam un pašreizējiem deputātēm Verkētiju Hāras un Hadžiju Gergiju. Komisija piekrīt ka ir jādara vairāk un vairāk ir iespējams darīt visām iesaistītajām pusēm, lai noskaidrotu visu bojā gājušo vai drīzāk pazudušo personu likteni. Bet mēs uzskatām, ka tas ir grūtāk izdarāms, jo nesen e, paziņotāja informācija par e, e, to, ka šīs masveida apvedījuma vietas nav pieejamas, tad, tad Tādēļ ir svarīgi, lai šai komitejai būtu pilnvērtīga pieeja visiem eh, attiecīgajiem arhīviem un arī pieeja militārajām zonām. Eiropas Savienība regulāri aicina Turciju ievērot šo lēmumu. Godātie deputāti, uh, pazudušās personas ir humanitārs jautājums. Šis, tāpat kā citi jautājumi, parāda to, ka ir nepieciešams taisnīgs, visaptverošs uh, risinājums uh, starp abām kopienām Kiprā. Eiropas Savienība ir sniegusi spēcīgu atbalstu Kipras sarunu atjaunošanai ANO paspārnē Mēs esam skaidri pateikuši, ka esam gatavi atbalstīt šo procesu. Atbalstam arī Anno vēstnieku Espenānu Varne, lai sagatavotu adekvātu atbildi un sniegtu palīdzību abām kopienām. Paldies! <coughs> Mulțumim, domnule komisār! Priekšsarētājs ir paldies, komisāra kungs! Esmu saņēmis septiņu rezolūciju priekšlikums, ar to noslēdzam debatas un balsojums notiks tūlīt. Înainte de a trece la votare, am o solicitare din partea... Pirms mēs ķeramies klāt pie balsošanas, man ir lūgums saņemts no goja grupas Forenzas kundzes. Lūdzu, vārds jums. Eh, Prezidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Vakar. Kā tika ziņots, 300 cilvēki ir gājuši bojā